Salīdzinot ar astoto gadu, tiešām drošība ir lielāka. Un tomēr tas, ka mājasemniecības arvien vairāk slīkst parādos, visbiežāk tas ir saistīts tieši ar ātrajiem eh, parādiem, ar ātrajiem kredītiem, kas eh, gada laikā var sasniegt pat tūkstots procentus. Tātad vecos parādus vai parādu procentus mēģina atmaksāt ar jauniem aizņēmumiem, kas uh, var, eh, tra, var novest pie ģimeņu traģēdijām, tas ietekmē cilvēku dzīvi, tas ietekmē cilvēku dzīves kvalitāti. Šo ātro kredītu firmas nav domātas, lai palīdzētu iedzīvotājiem, bet gan, lai viņus ievestu e, traģēdijās. Kāpēc jūs neko nedariet ar šiem ātrajiem kredītiem? Uh, Kāpēc eh, netiek apturēta šo kaitīgo, indīgo uzņēmumu rīcība un pat izplatīšanās? Pārtrauciet ātro kredītu izplatīšanos Eiropā. Prieksēdētājs Šafhauser kungs, vienu minūtu lūdzu. Monsieur Draghi, permettez-moi de vous admirer. Draghi kungs, man eh, jā, pauž iz apbrīna, kāda nekaunība pirms finanšu gaidāmās krīzes, ko sagaida visi speciālisti. Uh, Jūs ierodaties un paziņojat, ka redz viss ir labi. Jums būtu jāzina, jūs to zinat, ka bija nepieciešams federāls budžets eiro. Bet neviens šādu budžetu nevēlējās. Jums bija iespēja izmantot Eiropas centrālo banku, ko piedāvāja BPI prezidents un arī Itālijas investīciju bank, noguldījuma bankas prezidents. Uh, Uh, plānu, lai atdzīvinātu ekonomiku un mazinātu atšķirības. Jūs to nevēlējāties. Un uh, tad 250 mm, uh, miljārdi eiro mm, pārpirkti publiskie parādi, tātad beigu beigās netika radītas vairāk bagātības, bet tā bija tikai klāja neveiksme. Godātais eh, Dragai kungs, Eirozonas. Eh, Eirozonai nepieciešama nekavējoša ārstējoša procedūra. Un eh, tas, kā tiek īstenots un piemērots stabilitātes pakts, ECB ir jābūt pēdējam aizdevējam tas, kurš tiešām reāli palīdz. Dalību valstīm ir jāatgriežas pie savas nacionālās valūtas. Tās ir dalību valsts, kurām ir jālemj par savu monetāro politiku, ņemot vērā to rīcībā esošos līdzekļus. Ir viena valsts Eirozonā, un tā gūst no Eirozonas, kamēr pārējās slīkst ar vien dziļākos parādos. Uh, Eiropas centrālā banka un jūs personīgi esat atvainošanos parādā Grieķijas iedzīvotājiem, jo jūs konkrēti kopā ar Trojku mūs piespiedāt pieņemt šo memorandu, kas mūs visus ir ievedis traģēdijā. Vārds Vandālen kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas centrālā banka ir ieguldījusi ievērojams uh, līdzekļus ekonomikā un visus šos līdzekļus mm, mm, saņēma Itālija un Francija, kas var turpināt ar līdzinējiem rādītājiem, tā skaitā arī milzīgiem bezdarba rādītājiem jauniešiem. Jāsaka, Eiropas centrālās bankas eh, politika ir pārāk dāsna. Tā nav pietiekami strikta. Valdībām ir nepieciešams īstenot reformas, un mums ir nepieciešama efektīvāka um, institūcija darbība un labākas investīcijas. Paldies! Paldies, tagad uzsāksim brīvā mikrofona uh, procedūru. Ir pieteicies tikai viens kolēģis. Paldies, priekšsēdētāji! Šis milzīgais sloks, kāds ir akcijām un eh, cilvēki, kas vēršas pie institūcijām, es domāju, ka mums tam vajadzētu pievērst pienācīgu uzmanību. Mēs neieklausāmies arī revīzijas palātas um, trauksmes signālos. Jo Ir daži elementi, kas ļauj uh, nerīkoties un nevērsties pret bankām, kuras ir uz bankrota sliekšņa, un tas rada milzīgu slogu padomēji un arī e, citām institūcijām. Mēs pārstāvam reālu ekonomiku, mēs pārstāvam tautu, un jūs to neņemat vērā. Liels paldies, paldies, un tagad vārds Dombrausu kungam. Priekšsēdētāji, eh, cienījamais prezidents Dragīkungs, cienījamie deputāti, savā ievadrunā es eh, atgādināju par konstruktīvo sadarbību, kāda ir bijusi Eiropas parlamentam un Eiropas centrālajai bankai pēdējo gadu laikā un eh, norādīja arī uz viedokļu konverģenci, kas parādās Mato kunga ziņojumā kas liecina par to, ka tas tā joprojām ir. Noslēgumā vēlos atgriezties pie uh, kāda punkta, kas ir uzsvērts arī ziņojumā, proti uh, vēlme panākt finansiālu integrēšanu, uh, īstenojot monetāro politiku. Un tas ir saistīts ar kapitāla tirgus savienību un banku savienību. Vēlos norādīt, uh, kā no 13 likumdošanas priekšlikumiem, ar kuriem eh, komisija ir nākus klajā. Tikai trīs priekšlikumi ir tikuši pieņemti un ir panākt politiskā vienošanās par vēl diviem. Tāpēc mēs ceram uz uh, arī turpmāku atbalstu no jūsu puses, kas ļaus mums nodrošināt uh, dziļāku un savstarpēji labāk saistītu kapitāla tirgu, kas nodrošinās arī labāku situāciju Eiropai. Uh, Liels paldies uh, vicepriekšsēdētājiem un tagad vārds uh, prezidentam Dragī kungam noslēguma vārdiem. Šajās debatēs uh, pirms mēs uzklausām vēl arī Mato kungu. Liels paldies! Vispirms es vēlos pateikties referentam Mato kungam par viņa ziņojumu. Un liels paldies arī par uh, visiem uh, um, komplementiem, kurus um, Eiropas centrālā banka saņēma, es reaģēšu arī uz kritiku. Vispirms, tātad jā, jāsaka, Eiropas centrālā banka alaži ir atbaldi, atbalstījusi Edis. Daži komentāri par to. Neatkarīgi no tā, kāds ir ceļš uz Edis, mūsu gala mērķis eh, panākt to, lai mums būtu savstarpēji um, saistīts Edis, ir mūsu mērķis un ceļš uz to nav vienkāršs. Mēs visi zinām to, tāpēc dažādi soļi, aizkavēšanās, kompromisi un sarunas ir nepieciešami, bet uh, virziens un gala rezultāts allaž ir jāpatur prātā. Tātad tas, uh, ko jūs izlēmsiet, kā virzīties uz priekšu ir atkarīgs no jums, bet svarīgi ir neatkarīgi no tā, kādu lēmumu pieņemsiet, nevajadzētu uh, apdraudēt šo galiznākumu. Un uh, vēl ko vēlos teikt par Edis. Mēs esam pārliecināti par to, ka izdosies samazināt risku. Starp citu, šajā jomā jau ir izdevies panākt progresu, bet, protams, ļoti daudz vēl ir jādara, un Eiropas centrālā banka vairāk kārt ir uh, parādījusi, ka riska uh, sadale kā tāda jau noved pie riska samazināšanas. Tātad mums ir jādomā par šiem paralēliem ceļiem, uh, Vairāki jautājumi tika uzdot par eh, Eiropas centrālās bankas politikas ekonomisko ietekmi. Tik salīdzināta eh, Eirozona ar mm, citiem reģioniem un tika minēts arī tas, cik brīnišķīgi bija pasauli pirms eiro ieviešanas. Es domāju, ka eh, nesenā uzrunā jau es pierādīju, ka tas tā nav bijis, jo īpaši eh, tas sakāms par tām valstīm, kuras šobrīd visvairāk sūdzās par eiro. Situācija nebūtu nav brīnišķīga pirms eiro ieviešanas. Vēlos salīdzināt ar eh, ASV, jo daži to pieminēja. Eirozonā 90. gadā bezdarba līmenis bija 59,8% un tagad ir 67,3% ASV, 73,9% 98. gadā un šobrīd ir 70,6%. Tātad tas ir samazinājies. Šajā laika posmā ir radīts 19,8 miljonu darba vietu, ASV 17,2. Nu, protams, ka šī salīdzināšana jāveic piesardzīgi, jo mums nav standarta vienības, ko salīdzināt, bet katrā ziņā tāda ir tendence. Ja man tiek uzdots jautājums par blakus efektu mūsu monetārajai politikai Eirozonā, tad atbilde ir tāda, ka galvenais blakus efekts, eh, salīdzinot ar eh, brīdi, kad situācija ir vissliktāk, bijis vissliktākā un šobrīd, mums izdevās radīt 9,6 miljonus darba vietu, kas ir eh, brīnišķīgs blakus efekts. Tālāk Citi jautājumi par finanšu stabilitāti. Jā, dažās noteiktās vietās Eirozonā mēs esam konstatējuši, e, ka dažās jomās situācija ir saspīlēta arī, e, arī attiecībā uz nekustamo īpašumu, tāpat arī uh, Eh, dažos obligāciju tirgus segmentos. Bet vai kāds no šiem riskiem varētu radīt uh, uh, finanšu stabilitātei risku? Atbilde ir nē. Protams, ka mēs tam sakojam ļoti cieši. Un atbildes reakcija uz šīm nelielajām um, izolētajām situācijām ir makroprudenciālo instrumentu izmantošana no dalībvalstu puses. Jūs jau to teicāt. Tad dažām valībvalstīm ir jārēģē ar saviem nacionālajiem instrumentiem kopā ar ECB. Daži pieminēja Eiropas centrālās bankas lomu kopumā. Jā, Eiropas centrālajā bankā ir sava loma, bet tā nevar Um, to lomu, kurai, uh, kuru tai uh, citi piedāvā, pie, piedēvē. Mēs varam aprobežoties tikai ar monetāro politiku, tas ir paredzēts mūsu mandātā, mēs nevaram darīt darbu citu vietā. Vairāk kārt uh, esmu teicis un arī šorīt to teicu, eiro nav izdevies vēl piedāvāt visas iespējas eh, eirozonas eh, dalībniekiem. Kāpēc? Eh, divu iemeslu dēļ. Vispirms tāpēc, ka ir nepieciešams reformas šajās valstīs, neatkarīgi vai no tā, vai tās ir eirozonā vai nav eirozonā, ir jāizteno šīs reformas. Un mums nevar būt viens risinājums visām valstīm. Uh, Katrai valstī ir sava vēstura, un tas ir svarīgākais. Ja nav reforma, nav arī izaugsmes. Bet ir arī citas problēmas un nepilnības eh, ekonomikas un monetārajai savienībā. Un viena nepilnība ir tas, ka mēs neesam pabeiguši to, par ko jau esam vienojušies, proti banku savienība. Otrs Mums ir jācenšas rīkoties straujā kapitāla eh, tirgus savienības jomā. Un visbeidzot, mums ir jāuzlabo fiskālās kapacitātes, bet ja jau mēs paveicam jau divas pirmās lietas, un jāsaka, ka Eiropas parlaments jau ir īstenojis ļoti konstruktīvu lomu uh, diskusijās ikreiz, kad mēs par to runājam. Ja tas tik tiešām tiek paveikts, tad mūsu situācija uh, ir daudz, daudz labāka. Uh, Pat ja nākamā soļa spēršana eh, var aizņemt vairāk laika dažādu politisku grūtību dēļ. Tālāk jautājums, ko ECB varētu darīt? attiecībā uz um, dažām eh, specifiskām aizdevumu kategorijām pilsoņiem. Nu, kopumā jāsaka, ECB neko nevar darīt. Tas ir jādara dalībās eh, kompetentajai iestādēji. Bieži vien šie jautājumi ir saistīti ar uh, patērētā aizsardzību un attiecīgi uh, eh, dalībās patērētā aizsardzības iestādēji ir jāuzraug šie noteikumi. Bet uh, valstīs, kurās ir milzīgs problēmas ar uh, ieņēmumus nenesošiem kredītiem, uh, kur ir um, dažādas um, sociālās um, sekas. Jāsaka, ir šie te parastie, jeb strateģiskie um, aizdevēji, jeb parādnieki. Un mums nevajadzētu mainīt maksājumu uh, kultūru, bet drīzāk vajadzētu palīdzēt uh, nabadzīgiem, kas nevar atmaksāt šos kredītus. Tāpēc mums uh, nevajadzētu sajaukt visu. Nevajadzētu um, kaitēt savai banku sistēmai, jo pretējā gadījumā mēs vairs nevarēsim aizdot privātajam sektoram jūs attiecīgajā ekonomikā, bet tā vietā mums vajadzētu drīzāk palīdzēt nabadzīgiem, kas nevar atmaksāt savus kredītus. Vēl viens jautājums, ko uzdev vairāk vai mēs esam ceļā uz nākamo recesiju, un par to vēlos teikt vēl dažus vārdus, vai šādā gadījumā ECB ir nepieciešami instrumenti, lai pret to vērstos? Atbildi ir jā. ECB ir instrumenti, lai uz to reaģētu, bet paturēsim prātā, ka mūsu pašreizējā uh, monetārā situācija ir tāda, ka mums ir negatīvas uh, procentu likmes un uh, sagaidāms, ka uh, tās vēl ilgu laiku tādas būs. Uh, Un pat ja mēs uh, izlemtu uh, pārtraukt aktīvu iegādi, ja pašreizējā uh, situācija būs tāda, kāda tā ir, tas nozīmē, ka tad, kad obligācija termiņš beigsies un mēs iegādāsimies obligācijas, ko tas nozīmēs uh, skaitļu izteiksmē, tas nozīmēs, ka mēs turpināsim uh, iegādāties 15 miljārdus uh, obligāciju mēnesī, uh, kas ir vairāk nekā pēdējo gadu laikā. Bija vairāki jautājumi par to, vai monetārā politika ir palīdzējusi attiecībā uz um, kapitālu nodrošinājumu, jo te ir runa par eh, ienākumu sādali, labklājības sādali, ir visai skaidrs, ka mm, katras monetārās politikas lēmums ietekmē šo sadalu. Kad mēs mainām procentu likmes, tad eh, tas ietekmē gan kredīt izsniedzējus, gan ņēmējus. Bet noteikti aktīvu iegādes IQ vai IQ, protams, tas tos to ietekmē, jo aktīvu cenas pieaug un aktīvu īpašnieki ir tie, kuri ir labklājīgi. Un tad nu, ir šāds jautājums, vai politika kā pasliktina šo kapitāla sādali? Atbildi ir nē jo īstermiņā varbūt gan tas tā notiek, tomēr kas tad ir visļaunākie faktori? Vai arī tas faktors, kas pasliktina šo kapitāla sadali vairāk kā jebkurš cits faktors. Runa ir par bezdarbu, un ja monetārās politikas jomā ECB ir veiksmīgi rīkojusies, tad tas nozīmē, ka ir arī uh, pieaugusi nodarbinātība, kā es to norādīju savas atbildes sākumam. Tad bija e, jautājums par MVU piekļuvu kredītiem, vai mūsu politika ir e, kā ierobežojusi vai sašaurinājusi MVU piekļuvi kredītiem. Atbildi ir pilnīgi galīgi nē. E, uzņēmumu un obligāciju programma īsnībā radīja iespējas eh, banku bilancēs izsniegt kredītus MVU, un visi dati kopš 2013. gada pat, kad mēs sākām ar LTRO, nu, te runa ir par aizņēmumiem bankām ar nosacījumu, ka tās tālāk eh, sniegs aizdevumus uh, kas nāks par labu reālai ekonomikai. Nu, runājot par vēl kādu citu e, tādu pat ironisku lietu jautājumos. Deficīta monetārā finansēšana tagad ir visu problēmu risinājums. Tas bija viens no jautājumiem, kas izskanēja iepriekš. Kaut tas patiešām ir Interesanti, kad monetārā finansēšana kļuva pieejama tās valstis, kas plaši izmantoja monetāro finansēšanu pirms eiro. Nīsnībā situācija bija ļoti slikta. Šīs valsts piedzīvoja lielu inflāciju, bezdarba līmenis bija lielāks nekā tām valstīm, kas neizmantoja monetāro finansēšanu. Tā tad īsa piezīme, bet Visai paradoxāli ir tas, ka jūs dzirdat monetārās finansēšanas risinājumu, kas izskan no tiem cilvēkiem, kas bija pret šo finansēšanu kā tādu lielāko noziegumu vēl pavisam nesen. Man šķiet, es būšu atbildējis uz um, vairumu no jautājumiem, un tad vēl viens vārds par pārskatu. Nu, ja mēs paraugāmies uz situācijas um, momentu uzņēmumu statiski, tad mēs joprojām redzam situāciju, kur patēriņš paplašinās, ir gana spēcīgs, arī investīcijas paplašinās, tas atbalsta monetārā politika eksporta, uh, izaugsme ir mazāka, bet joprojām uh, laba darba tirgus joprojām saglabā savu spēku. Lai nu kā tas viss notiek, ar arvien mazākiem un mazākiem izaugsmes līmeņiem. Un mēs saņemam vājākus eh, rezultātus nekā gaidāms, nekā bijām domājuši pirms dažiem mēnešiem. Un sākumā mēs eh, domājām, ka jā, ir zemāki dati. Un nu, mēs turpinām to teikt, ka varbūt šis vājais brīdis bija saistīts ar pagaidu situāciju, kas raksturīgi noteiktiem sektoriem, noteiktās valstīs, piemēram, kas notika auto industrijā. Tas ir viens no piemēriem, kad bija nu, pagaidu kritums, bet ir arī pastāvīgāki cēloņi. Uh, šai palēnināšanās tendencei. Cēloņi saglabāsies. Viens no tiem ir tāds, ka 2017. gadā bija īpašs gads, ja salīdzina ar vēsturiski vidējiem rādītājiem, un tad nu, mēs atgriezāmies pie zemāka izaugsmas ceļu. Bet tad jautājums, kas būtu jāuzdod, visu pirms ir šāds, vai tas ir uh, Eh, tā, vai to vērtēt kā tādu nostādi, nostāvēšanos, vai arī eh, mēs virzāmies pretī recesijai. Nē, mēs uzskatām, ka tā drīzāk ir tāda palēnināšanās, kas nevirzās pretī recesijai, bet eh, šī palēnināšanās varētu būt ilgāka nekā domāta. Un ko tad nozīmē šis, šīs palēnināšanās ilgums? Lai atbildētu uz šo jautājumu, jāparaugās uz uh, faktoriem, kas radīja izaugsmes vaināšanos, un tie ir tie faktori, kas saistās arī ar, zinām, palēnāšos Ķīnā, un nu, to mēs saucam arī par ģeopolitiskajām neskaidrībām. Un tad, nu, cik ilgi šīs ģeopolitiskās nenoteiktības turpināsies? Uh, Nu, šis nenoteiktais stāvoklis e, apšauba pīlārus, ap kuriem e, tika izveidota pastāvošā kārtība pēc otrā pasaules kara. Mm, tad tika apšaubīta Eiropas Savienība, bija jārisina Brexit, bija jārisina saspīlējums ar Ķīnu, ar multilaterālās e, sistēmas noliegumu un apšaubīšanu. Uh, Mm, bet eh, mēs zinām, ka dažas no lietām uzlabojas, bet eh, citās situācijas pasliktinās. Bet nu, rezultāts ir tāds, ka eh, vismaz uz turpmāko nākotni šī neskaidrība mm, turpināsies un tā mainīs savu raksturu. Maksa par to būs zemāka uzticamība uzņēmumiem un arī patērētājiem, un tāpēc mēs šobrīd novērtējam situāciju Tā kā es to norādīju, es domāju priekšsādātāji, ka būšu atbildējis uz visiem jautājumiem. Ja būšu kādu palaidis garām, tad atvainojiet. Paldies! Liels paldies, eh, Dragi kungam, un tagad noslēgumā vēlreiz vārds Mato kungam divām minūtēm. Paldies priekšsādātāji, vēlreiz eh, pateicos eh, Dragi kungam par to, ka esat šeit klāt Un eh, te drīzāk eh, mēs runājam par vēl plašākām tēmām, ne tikai 17. gada pārskatu, bet nu, tas arī atzīst eh, to darbu, kas tika veikts. Un kaut no nu, mums izdotos turpināt darbu, un paldies arī par pozitīvo novērtējumu no Dombrovska kunga puses. Paldies kolēģiem, kas arī piedalījās darbās, kaut arī ne visur viņiem piek piekrītu. Es piekrītu Dragī kungam, ka nevar eh, vienkārši sakot eh, sistēmai, vajag atbilstošus eh, instrumentus, lai stātos pretī citiem krīzes gadījumiem. Nu, mēs piedzīvojam krīzi, nepieļausim tās pašas kļūdas. Tagad mums ir spēcīgāka savienība, bet daži jautājumi vēl ir izcinājumi. Ēdis jautājums, ienākums nenesošie kredīti un vēl citi tas tēmas, kuras eh, apņēmīgi jārisina. Tāpat uzskatu, ka eh, risku samazināšana un to dalīšanās ir eh, jāveic roku rokām. Tad vēl ir ļoti svarīgi neapmierināties ar to, kas ir un virzīties uz priekšu. Izcelšu trīs lietas, kurus gandrīz vienbalsts vienbalsīgi atbalstīja parlaments par to, ka ir jāvirzās pretī lielākai finanšu integrācijai, pateicoties kapitāla tirgus savienībai, kas palīdzēs veiksmīgi īstenot monetāro politiku un nodrošinās labāku stabilitāti eiro. Otrakārt, nepieciešamība izpildīt ilgspējas mērķus monetāras politikas e, kontekstā atbilstoši Parīzes nolīgumam un tā, lai visas Eiropas institūcijas atbalstītu to, lai izvirzīto mērķu izpildīšanu. Visbeidzot, jā, atzīst arī tas, ko teica Dragī kungs, ECB darbs cauradzamības nodrošināšanā, lai uzlabotu uh, Eh, informētību par šīm politikām, jo ECB ir pilnīgi neatkarīga savas monetārās politikas īstenošanā, kā tas ir noteikts eh, līgumos. Tātad eh, lielāka caurredzamība, uh, un neatkarība ir vieni no atslēgas eh, tematiem. Paldies! Paldies kolēģim Mato, ar to noslēdzam arī debats. Balsošana paredzēta rītdien nākamais darba kārtības punkts ir Torvalds kunga ziņojums par Banku Savienību 2018. gada ziņojums. Pirmajam tiek dot vārds uz četrām minūtēm referentam, lūdzu. Her, tak, her, Paldies, priekšsēdētāji! Jāsaka, ka esmu bēdīgs redzot, ka Mario Draghi dodas prom no šīs telpas, mums uzsākot šīs debatas. Uzklausot iepriekšējās debatas, esmu vīlēs. Izskatās, ka daži no kolēģiem ir aizmirsuši vēsturi vismaz pēdējās dažas desmitgades kopš otrā pasaules kara. Paskaroties uz ekonomiskās attīstības tendencēm kopš 1945. gada, varētu runāt par veselu virkni devalvācijas gadījumu. Tā tas bija arī Somijai, daudzām citām valstīm. 1956. gadā, ja atceraties, apvienotā karalists bija nonākusi nopietnās grūtībās. Kopš tā laika problēmas ar valūtu, ar devalvāciju ir vienkārši turpinājušās. Vilijs Brants bija jauns sociāla demokrāta politiķis Vācijā tobrīd. Palasot, eh, ko viņš tobrīd sacīja, Viņš pauda savas eh, bažas par nespēju atrisināt tās ekonomiskās problēmas, ko viņš redzēja Eiropā. Tobrīd viņa priekšlikums bija tāds, ka Eiropas valstīm jāatrisina šīs problēmas, radot Eiropas valūtas vai monetāro fondu. Viņš ierosināja 20% no valstu valūtu rezervēm salikt kopā, lai radītu fondu nākotnes risinājumiem. Bet, protams, tas nāca kopā ar nosacījumu, ka mums ir jāmācās ievērot noteikumus. Un tieši tas ir punkts, eh, kas saistīts ar eh, grūtībām pēdējos gados. Ir interesanti paskatīties uz citātu no Bilija Brāna sacītā. Viņš runā par valūtu problēmām, it īpaši saistībā ar Vāciju, attiecībā uz valūtas eh, un ekonomiskajiem pasākumiem. Un, uh, šīs problēmas atkārtojas atkal un atkal. Kopš tā laika, kopš Vilija Branta runas, esam redzējuši pieaugošas problēmas ar valūtām Eiropas monetārajā politikā. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs pirms 20 gadiem radījām eiro valūtu. Tagad sistēma ir daudz robustāka nekā tā ir bijusi jebkad iepriekš. Vai sistēma ir absolūti droša, ūdens necaurlaidīga, tā teikt, gatava jebkuriem satricinājumiem? Mēs redzējām 2008. un 2009. gadā, ka sistēma īsti nebija pilnībā gatava satricinājumiem. Es īpaši runāju par Eiropas banku sistēmu. Bet noteikumi ir izveidoti. Tie, kas seko ekonomiskai politikai pēdējos desmit gadus aptuveni, būs pamanījuši, ka tad, kad Spānijas banka, Banko Populāra, nevarēja veikt savus maksājumus, tā tika noregulēta sakārtotā veidā. Banka Karadžī bija vēl viena banka, kas eh, tika pārņemta administrēšanā. To izdarīja Eiropas centrālā banka. Tā kā problēmas ir bijušas, ir eh, sliktie kredīti, kas nav pilnībā atmaksāti, ir vesela virkni citām problēmām, bet šobrīd mēs esam daudz labākā situācijā nekā bijām pirms 50 gadiem. Paldies! Paldies kolēģim Torvaldam! Tagad komisijas vārdā, komisijas vārdā komisāra kungs eh, lūdzu Dombrovs kungam vārds. Honorable... Eh, Priekšsarētāji kungs, godātie deputāti, vispirms vēlos pateikties Nīlam Torvalds kungam par viņa ziņojumu par Banku Savienību. Tas ir lielisks ieskats eh, tajā, ko Banku Savienības jomā ir izdevies sasniegt, un arī finanšu stabilitātes jautājumā. Daudz kas ir sasniegts, tie ir pārskatīts eh, finanšu iestāžu regulatīvais ietvars, bet darbs vēl nav pabeigts. Banku savienības pabeigšana ir viens no komisijas prioritāriem jautājumiem, un mēs atzinīgi vērtējam šo ziņojumu, jo arī tur ir uzsvērts tas, ka ir šīs mērķis jāsasniedz. Kopš iepriekšējās uh, diskusijas pagājušajā gadā ir taustāms progress sasniegts. Pirmkārt, Mums ir panākta vienošanās par tā saukto banku paketi. Gunārs Hokmārks un Pēters Simons eh, veda sarunas parlamenta vārdā. Banku pakete stiprinās eh, finanšu tiesisko ietvaru un palīdzēs bankām absorbēt zaudējumus krīzes laikā bez nepieciešamības izmantot nodokļu maksātāju eh, naudu. Tehniskais darbs turpinās vēl, un mēs gaidām, kā tas tiks pabeigts, lai vēl pirms eh, jaunā sasaukumā šis sasaukums to apstiprinātu. Tālāk. Padomes pieņemtais rīcības plāns 2017. gadā attiecībā uz sliktajiem kredītiem eh, tiek īstenots, tā skaitā komisijai pieņemot dažādas priekšlikums un paziņojums. Un Gotjēri un Langas eh, vadībā arī attiecībā uz prudenciālo atbalstu mehānismu ir labs darbs paveikts. Nesenie dati parādīja, ka 2018. gadā banku kapitāla un likviditātes rādītāji turpināja uh, uzlaboties. Uzlabojās arī zaudējuma sekšanas kapacitātes. MRL buferi arī ir izveidoti Slikto kredītu īpatsvars ir samazinājies praktiski visās dalību valstīs, rīkojoties gan bankām, gan politikas veidotājiem. Tāpat laikā starp dalību valstīm ir atšķirīgi šo slikto kredītu īpatsvari, un šī problēma ir jārisina. Speciāli izstrādātais rīcības plāns ir pilnībā jāīsteno. Vairāki skandāli saistībā ar naudas atmazgāšanu tieši 18. gadā nāca gaismā. Un komisija līdz ar to sagatavoja normatīvo priekšlikumu un attiecīgi paziņojumu par ietveru stiprināšanu prudenciālai uzraudzībai un eh, naudas atmazgāšanas apkarošanas uzraudzībai. Ir jāstiprina trīs Eiropas uzraudzības iestādes un eh, instrumenti saistībā ar naudas atmazgāšanas apkarošanu. Es atzinīgi vērtēju eh, uz Pervanšu Beres un Otmāra Karas eh, ziņojumu pamatu sagatavoto eh, parlamentu nostāju. Un ceru, ka vēl līdz šī sasaukuma beigām tas tiks apstiprināts. Banku saiknē ar valsti. Tas ir vēl viens jautājums, kam komisija ir pievērsusies. 2018. gadā komisija nāca klājā ar priešlikumu regulatīvajiem ietvaram attiecībā uz, uz valstu obligāciju, um, uz eh, Eh, attiecībā uz SBBS, eh, attiecībā uz fintech eh, komisija pilnībā piekrīt, ka ir jānodrošina vienot spēles noteikumi tirgus dalībniekiem, vienlaicīgi ļaujot finanšu sektorā īstenot inovācijas. Tas atspoguļots mūsu paziņojumā par fintech, kur ir runāts par mūsu rīcības plānu un arī vairākām iniciatīvām. Kā jau es pieminēju, neskatoties uz visiem eh, spērtajiem soļiem, mēs vēl neesam sasnieguši mērķus. Um, vēl daudz kas ir jādara attiecībā uz vienoto noregulējumu fondu. Es atzinīgi vērtēju to, ka ziņojumā ir piešķirta liela loma tam, ka cik svarīgi ir strādāt pie šiem priekšlikumiem, kas attiec uz, uz atbalsta mehānismu. 2018. gada decembrī Eirosamitā panāktā vienošanās tagad ir ātri jāīsteno. Ja ar līguma grozījumiem. Cerams, ka tas notiks līdz šī gada vidum. Tālāk, Eiropas stabilitātes mehānisms, kas nodrošinās šo atbalstu, tas ir jāiestrādā Eiropas e, ietvarā, lai nodrošinātu demokrātisko uzraudzību pār šīm aktivitātēm. Diemžēl attiecībā uz Edis izveidošanu neesam tik tālu pavirzījušies uz priekšu. Aicinu jūs pabeigt uh, e, Esters Delangas vadībā sagatavoto ziņojumu kur ir atspoguļots Eiropas parlamenta atbalsts šim projektam. Aicinu jūs skatīties uz Banku Savienību kā uz iniciatīvu, kas nāks par labu visiem eiropiešiem. Mēs esam sasnieguši daudz kopš krīzes sākuma, panākuši pozitīvu ietekmi uzņēmumiem, mājasemniecībām Bet e, mums jāņem vērā arī riski saistībā ar nepabeigtu banku savienību. Tāpēc efektīvi izmantosim atlikušo laiku šajā politiskajā ciklā un sasniegsim taustāms iegums saistībā ar banku savienības pabeigšanu. Paldies! Paldies komisāram Dombrovskim! Tagad Hokmar kungs pusotru minūtu. Priekšsēdētāji, paldies! Paldies referentam! Paldies jums, komisāra kungs! Šodien! atzīmēja 20 gadus kopš izveidota eiro valūta. Ir svarīgi paskatīties, cik daudz eh, arī nesenā laikā lietas ir mainījušās. Finanšu tirgi analizē riskus, uzņemas riskus un sadala riskus. Ar dažādiem soļiem un stūrakmeņiem Banku Savienībā mums šobrīd ir labāka iespēja analizēt riskus Tas ir viens no BRD iegūmiem. Bet arī uzraudzības iestāžu izveide ir bijusi ļoti svarīga. Mēs esam labāk nodrošināti, labāk varēsim uzņemties riskus. Krīzes būs vienmēr. Jautājums, kā mēs e, varēsim tikt ar tām galā. Izveidojot atbalsta mehānismu, cerams, nonāksim arī pie labākas likumdošanas attiecībā uz sliktajiem kredītiem. Un BRRD precizē arī to, ka visi tie, kas investē bankā, uzņemas risku. Un riski tiek arī sadalīti, jo likumdošana, kas mums tagad ir attiecībā ar kapitāla prasībām, BRRD, izveido labus priekšnosacījumus, eh, lai Eiropas Savienība saskaroties ar jaunu krīzi, spētu tikt ar to galā labāk nekā ar iepriekšējo. Tāpēc vēlos pateikties referentam komisijai. Tā tik tiešām ir, ka mums vēl daudz kas ir darāms, bet nenovērtēsim par zemu arī to, kas jau ir sasniegts. Paldies eh, kolēģim Hokmārkam, tālāk Fernandes kungs, pusotra minūte. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Paldies, priekšsādātāji. Gribu pateikties arī komisijas vicepriekšsādātājiem par klātbūtni. Pirmkārt, gribu pateikties Torvaldu kungam, referentam, par eh, ļoti eh, labu saskaņotu pieeju strādājot pie šī jautājuma, un es ceru, ka rīt arī būs veiksmīga tālāka virzība. Eh, šie ziņojumi novērtē banku darbības funkcijas, un tas viss ir ārkārtīgi būtiski. Vairāk kā jebkad ir svarīgi izveidot institucionālo ietvaru banku savienībai, Mēs šī sasaukuma laikā esam eh, ļoti pie tā strādājuši, ne tīpaši arī pēdējā mēneša laikā, lai saglabātu šīs, eh, šīs pakotnes. Mums ir jāstrādā pie sliktiem aizdevumiem un pēdējos mēnešos vēl vairāk jāstrādā, lai varētu izstrādāt drošības depozītu sistēmu, kas ļaus mm, izveidot eh, produktu, kas varēs apkalpot šos publiskos parādus. Tātad tas būs tāds atbalsta mehānismu produkts, eh, noregulējuma mehānismam, kuram tad vajadzēs darboties. Mums, protams, jāsamazina riskus, bet eh, jāveic kopīgi pasākumi, lai mazinātu riskus. Tāpēc gribu lūgt eh, šo parlamentu, nu tad būsim gatavi šajos turpmākajos četros mēnešos veikt nepieciešamos soļus, lai izstrādātu, kas vien ir nepieciešams, eh, lai varētu īstenot eh, šo, šos bun, banku instrumentus, lai mums ne, vairāk nebūtu jāpiedzīvo krīzes, kuras esam eh, izbaudījuši pēdējo laikā. Paldies, un tagad Ožag kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšstādātāji, dāmas un kungi. Vēlu pateikties referentu un uzteikt viņu par ļoti labo darbu līdzsvaroto ziņojumu kurā ir iekļauts vislabākais grupu devums. Mums ir nepieciešams darboties, ierobežot riskus un stiprināt stabilitāti. Jūsu ziņojumā jūs vēlaties saglabāt dažādo banku modeļu ilgtspējīgi. Mēs negribam tādu monolītu banku sistēmu. Referents gluži pareizi norāda uz eh, nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu un eh, to, cik eh, daudz ir sliktie parādi banku sistēmā, un tur šī proporcija saglabājas ļoti augsta. Polijas delegācija ECR grupā atbalstīs jūsu ziņojumu. Paldies! Paldies! Un tagad Viegas kungs uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Jautājums, ko mums vajadzētu uzdot pašiem sev, ir, vai mums ir finanšu sistēma, kas ir gatava atrisināt ekonomikas problēmas. Finanšu sistēma turpina būt problēma Eiropas Savienībai tā vietā, lai būtu risinājums. Mēs joprojām Eh, uztraucamies par banku bilancēm, cenšamies tās sakārtot un eh, neuzdodam jautājumus par pašu mehānismu, par eh, šo spekulatīvo darījumu pašu raksturu, kas bija finanšu krīzes pamatā. Mēs esam skatījušies uz banku bilancēm, skatām dažādas bāzeles koeficientus, bet šīs sviras efekts paliek ļoti augsts. Notiek apvienošanās, notiek pārpirkts bankas, rodas megabankas, kas radīs milzīgas problēmas nākotnē. Un mums tagad gala taisnē ir izdevies panākt, lai ESM stabilizācijas mehānisms darbotos vienotā nogreglējuma valdes vadībā. Tas norāda, ka mums vajadzētu bankas pakļaut ekonomikas interesēm un nevis otrādi. Paldies, un tagad man nav kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šī um, Banku Savienības federālistu direktīva franču patriotiem ir totalitāra un antidemokrātiska direktīva, jo kopš 2014. gada dalība valstis turpina zaudēt savu banku suverenitāti ECB labā. Šī institūcija nav prakļauta pilnīgi nekādai demokrātiskajai kontrolē, un neievēlētiem tehnokrātiem Frankfurtē vienkārši tiek nodotas dalība valstu pilvaras, un jāsaka, ka tā ir ļoti smaga kļūda saraut šo saikni starp valsti un tās banku sistēmu sistēmu. Kad būs nākamais sistēmiskais šoks vai kādre, kārtējā katastrofa finanšu tirgos, Eiropas eh, banku klientu ietaupījumi un noguldījumi tiks viņiem atsavināti. Mēs eh, sakām, ka šī federālistu direktīva ir ārkārtīgi bīstama eh, valstu finanšu un socioekonomiskajai stabilitātei. Demokrātijas un pilsoņu interešu vārdā ir jāpieliek punkts šai federālistu absurdajai politikai un jāpakļauj banku kontrole tieši nacionālajiem līmenim. Tātad pilsoņiem paldies! Paldies, un tagad Langenkungs uz pusotru minūti. Paldies uh, referentam. ETP pozīciju viņš ir šajā dokumentā uh, daudzējādā ziņā pārņēmis. Paldies par to. Nu, pat uzklausījām GUE un FDD grupu pārstāvjus. Abas grupas ir iesniegušas grozījumus. GUE vēlas izjaukt Banku Savienību un FDD vēlas izņēmums Itālijai. Ja mēs gribam to eh, piedāvāt kā risinājumu, tad varam uzreiz šo bodīt vērciet. Mums ir jāpasaka, kas bija galvenie akcenti. Katrs, eh, kas kaut ko saprot no banku krīzes, saprot, ka tieši uh, nepietiekuma regulējuma dēļ un alkatības dēļ eh, bankas uh, piedzīvoja bankrotu, ir pieņemti ļoti daudz likumdošanas akti, lai varētu pret to cīnīties. Paldies komisijai par darbu arī tad, kad padome vilcinājās. Ir jābūt, protams, proporcionalitātei starp mazām un lielām bankām. Wall Street būs viens regulējums un mazākām bankām cits regulējums. Eiropā mēs to vēl neesam panākuši. ASV tas jau darbojas. Protams, ir jācīnās arī pret naudas atmazgāšanu. Uh, Vēl ir jārunā arī par problemātiskiem kredītiem, to skaits jāsamazina. Tālāk Eiropas Savienībā ir e, banku modeļu daudzveidība, to nedrīkstam apšaubīt. Un šķiet, ka Vācija mēģina te spraust sprunguļus riteņos un depozītu garantiju schēma ir patiešām iespējama tikai tad, kad riski ir samazināti un tam nav pilnīgi nekāda sakara ar sasaukuma laika beigām. Paldies Langana kungam! Pusotra minūte Bēres skundzei. Merci, monsieur le président. Paldies, eh, priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka mēs eh, šeit aplūkojam ļoti noderīgu ziņojumu par Eiropas Banku Savienības eh, situāciju. Jūs jau mm, izteicāt savus komentārus. Gribu norādīt, cik svarīga ir Banku Savienības laba funkcionēšana, lai varētu darboties mūsu ekonomika. Gribu piesaistīt jūsu uzmanību diviem svarīgiem punktiem. Pirmkārt, ir jāiet tālāk. Kā jau jūs norādījāt, jautājums eh, par eh, eh, naudas atmazgāšanu, tātad cīņa pret to, tas liek dot stiprāku mandātu konkrētām iestādēm, arī Banku Savienībai, lai uh, mums tik tiešām varētu veidoties sadarbība ar citām uzraudzības iestādēm un tā, lai mēs varētu cīnīties efektīvi pret uh, naudas atmazgāšanu. Uh, tas uh, mums būtu iespējams tikai pārskatot uzraudzības iestāžu pārvaldību, un mēs vēlamies, lai komisija sniedz mums atbalstu šajā mandātā, ko mēs ar lielu vairākums devām savā komitejā. Otra lieta šīs eh, slavenās debats par risku samazināšanu un risku kopīgu uzņemšanu. Mēs eh, redzam, ka dažkārt ir dažas dalībvalstis, eh, daži parlamenta locekļi, viņi vairāk grib izmantot tādu progresīvu prasību pārbīdi pilnīgi nepieņemamā veidā. Un uh, Tas notiek Eiropas Banka Savienībā jau kopš pirmās dienas, tā ka mēs prasam, ņemot vērā to, kas tiek darīts, lai samazinātu riskus, laika spiediens pastāv un eh, konkrētās dalību valstīs ir eh, jāsniedz kaut kāda zinām kompensācija, jo eh, tas ir noticis Edis labā. Un komisija jābūt apņēmības pilnai turpināt darbu. Paldies Bereses kundzei un eh, tagad eh, Starbatī kungs uz minūti. Priekšsēdētāji. Pirms gada Mario Draghi Eiropas parlamentā teica, eh, ka uh, depozītu garantija būtu neatņemams EMS uh, pīlārs arī citi kolēģi to teica. Bet jāsaka, ka šī sistēma Banku Savienību padara tikai nestabilāk. Pirmām kārtām ir riski bankās. Uh, var eh, šādas eh, problēmas arī eh, ar dažādām viltībām bilancē notušēt, otrām kārtām atkal tiek doti aizdevumi un bankām nākas uzņemties tādu risku, ko tās neuzņemtos parasti. Un trešām kārtām ir morālā kaitējuma problēma. Ja visi ir atbildīgi, tad neviens nav atbildīgs. Šis ir sen zināms teiciens. Un, ja kādam ir jāmaksā uh, vienām pašām par visiem dzērieniem, nu tad kādām citām tur joprojām slāpst. Mums ir jāsaprot, ka Banku Savienība daudzas problēmas radīs, nevis atrisinās. Paldies, Urban Kreispo kungs, tagad uz minūti. Gracias, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms pāris gadus pirms sākās krā, krīze, Banku savienība, tā teikt, bija neuzdevusies un Eiropa nebija pasargāta no ekonomiskas krīzes banku. Iestāde aicināja lielāku konverģences sektorā un mazākās bankas tika sagrautas. Šī sistēma, kas veido tādu mm, milzīgu banku tīklu, nozīmē, ka uh, Tas nav ilgspējīgi. Eiropas banka iestāde strādā šīm lielajām bankām. Banku klienti bieži vien tiek atstāti Eh, šo apkārt valdošo spēku ietekmē. Tāpēc es domāju, ka ir nepieciešama sistēma aizsardzībai, mums nepieciešama stabila finanšu sistēma ar demokrātisku kontroli, arī iedzīvotāju kontroli, un, diemžēl, Banku Savienība ved mūs pilnīgi pretējā virzienā. Mēs neesam labāk aizsargāti, mēs esam pret eh, šo konkrēto Banku Savienības darba kārtību. Paldies Urbanam Krespokungam un tagad Valī kungs uz minūti. Paldies, eh, priekšsādātāji! Eh, Langenkungs jau ir aizgājis, diemžēl, bet viņš teica, ka mēs, eh, mūsu grupa palīdzēt Itāļu bankām, bet arī viņi grib palīdzēt Vācu bankām un, piemēram, esmu pārliecināts arī Norda banka, piemēram, ir nodemonstrējusi to, tātad šos sliktos aizdevumus to koncentrēšanos kuģniecības sektorā. Tik tiešām ir eh, lieli eh, sliktie parādu apjomi un ECB ar savu uzraudzības mehānismu ņem vērā privāto banku pieredzi. Mēs esam dzirdējuši, jā, nāk priekšlikumi no eh, informācija no Vācijas par šo banku stresa izvērtēšanu. Es domāju, mums vajadzētu būt sensitīvākiem šajā uh, kontekstā bankas, eh, piemēram, Francijā, Vācijā saņem liels eh, līdzekļus. Itālijā mēs eh, smagi strādājam arī pie sliktajiem aizdevumiem un domāju, ka mēs esam arī pelnījuši kaut kādu atbalstu, jo mums, jo pretējā gadījumā radīsies lielāks problēmas visai Eiropai. Paldies Valī kungam un tagad Rosasātīkungs pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji, cienījamais vicepriekšsēdētāji kungs. Es piekrītu, ka esam eh, krietni pavirzījušies uz priekšu, veidojot Banku Savienību, bet atgādināšu, ka mēs pie tā jau strādājam visus pēdējos eh, septiņus gadus, un šis eh, piemineklis vēl nav pabeigts. Gribu piesaistīt jūsu uzmanību trīs lietām, kas ir diezgan būtiskas pirmām kārtām. Mums ir jānoslēdz šis process Eh, finansējuma fonds banku likvidācijai, mums ir bijušas eh, problēmas ar Eiropas eh, stabilitātes mehānismu pārveidošanu par šādu fondu. Kā jau kolēģi teica, mums joprojām nav Eiropas noguldījumu mm, garantijas sistēma, bet tāda mums būtu ļoti nepieciešama. Un visbeidzot, mums ir pārāk daudz slikto kredītu. Uh, kuri visticamāk nekad netiks atmaksāti. Tas ir ļoti smags eh, sloks, un tas tik tiešām padarīs eh, šo izkļūšanu no krīzes ļoti sarežģītu. Man ir minūte 30 sakrunātājs, lūdzu, nepārtrauciet mani. Tātad. Tas eh, viss padarīs situāciju sarežģītāku Tā ka lūdzu pabeidziet iesākto darbu Banku Savienības jomā. Paldies Rosatī kungam. Un es atvainojos, tā, tā bija mana kļūda. Pietikainens kundze, lūdzu, pusotru minūtu. Paldies! Desmit gadus pēc finanšu krīzes, nu tas ir eh, piemērots brīdis, lai izvērtētu to, kas ir noticis un paraudzītos, kā institūcijas ir tikušas galā ar eh, Banku Savienības problēmām. Gribu pateikties komisijai par visām tām prasībām, kas tika izvirzīts, lai mēs varētu izveidot Banku Savienību jau šī sasaukuma laikā. Tāpēc paldies par jūsu izpratni politiskajā līmenī. Ir trīs lietas, par kurām grib runāt - pārliekais parāgu sloks, parādu apkalpošana, risku investīcijas. bija Liknen ziņojums, un uh, tas, um, jāsaka, nu, tik kā atstāts uh, bez uh, atbildes. Mm, tur bija runa par ilgspējīgu finansējumu, un tajā tika aplūkota banku darbība, kredīta izsniegšana, un vēl viena svarīga lieta, kā mēs regulējam citus operatorus, tādus kā riska kapitāla fondus un citus fondus tā lai viņi arī varētu nodrošināt atbilstību tādām pašām prasībām un lai tas nenovestu pie tā, ka mazie investori mm, sastops ar tiem pašiem riskiem, kā tas ir bijis banku sistēmā un parlamentam un komisijai, tur tad būs jārod risinājums. Paldies, Pietikainēns kundzei. Tagad būs brīvā mikrofona procedūra Kaputo kungs. Grazie, <clears throat> grazie, prezidente. Paldies, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti, ir nepieciešams eh, pabeigt banku savienību, ir nepieciešama pasākuma mazināt eh, riskus. Banku savienībai jāgarantē finanšu stabilitāte un tāpat laikā jāsaglabā ilgspējīgais banku modelis Eiropas Savienībā un ir jāstiprina banku eh, sistēma, jāvirza tā uz tādu vienotu līmeni un eh, lai pastāvētu arī mazas eh, bankas, jo tieši tādā veidā mēs varam labāk apmierināt Eiropas pilsoņu vajadzības un vēlmes. Par banku Eiropas uzraudzību runājot, nepieciešama kopīga pieeja un eh, nepieciešamas eh, skaidras eh, normas, skaidri arī nosakot kompetences un stiprinot banku iestādes darbu. Tāpat arī šī ēnu banku sistēma, apmēram 40% finanšu.